par reglamentu. Vēlos jums atgādināt, kā šodien atzīmējam Starptautisko ģimenes dienu, kas ir izveidota 1993. Eh, gadā ANO ģenerāla asamblējā. Šī ir iespēja, lai veicinātu lielāku informētību pār sociālajiem demogrāfiskiem jautājumiem tieši attiecībā uz ģimeni. Ģimene, kas ir mūsu sociālās organizācijas kodols. Uh, Ģimene kopā ar skolu spēlē fundamentālo lomu, lai uh, audzinātu mūsu bērnus jauniešus, lai arī nodotu mūsu vērtības dzīves stilu. Šīs Eiropas parlaments ir vienmēr bijis blakus ģimenei un esam vienmēr arī esam atbalstījuši to, cik svarīgi ir nodrošināt līdzsveru starp ģimenes dzīvi un profesionālo dzīvi. Un šajā dienā vēlos apliecināt, ka ar pārliecību mēs turpināsim strādāt šajā virzienā vēlas izteikties Lungrēna kungs. Par reglamentu lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji, Tajani kungs, es gribētu izteikties par reglamentu, proti attiecībā uz 11. pantu eh, saistībā ar manifestāciju, kas Briselē notika 27. aprīlī plenārsēdes laikā ārpusē. Ilvskīgas kundze eh, deputāte parā, izrādīja solidaritāti ar pal palestīniešu teroristam eh, Bajotī, kurš tiek vainots eh, teroraktos, kuros gājuši bojā pieci cilvēki, to starp divu bērnu māte, arī cilvēku slepkavības mēģinājumos līdzdalībā teroristu organizācijā. Viņam tiek pierakstītas vēl 32 slepkavības, kurās viņš netiek apsūdzēts, jo trūkst pierādījumu. Šajā parlamentā, ja tiek izrādīta solidaritāte ar teroristu, es aicinu jūs, Tajani kungu, nopietni ņemt grožus savās rokās un izskatīt šo lietu. Paldies! Honorevole. Godātais Davāto kungs. Grazie, prezident! Kundze, Dāto kundze, paldies priekšsētāji, vēršos pie jums un kolēģiem, kur ir šeit. Eh, plenāras sēdes zālē vēlos no, eh, nosodīt to, ka septiņas Eiropas Savienības dalība valsts bloķē atbalstu um, ehm, zemestrīšu skatiem uh, teritorijām Itālijas centrālajā daļā, lai varētu atjaunot uh, sabrukušās mājas. Atgādinu, ka septiņas mēnešus pirms šīs katastrofas lielākā daļa pilsoņu dzīvo teltīs, viņiem nav pat cerību uz normālu dzīvi, un šī ir brīži, kur tiešām ir jāparāda, ka Eiropas Savienība vēlas mainīties rīkoties un uh, ir jārāda Eiropas Savienības uh, solidaritāte. Re, rēģējiet ātri, jo jāceļ mājas ir ātri. Il eh, relatore. Jā, referents iestāsies par Eiropas parlamenta nostāju trialoga laikā. Eiropas parlamenta nostāja arī šajā sakarā ir izteikta ļoti skaidri. Par to arī ziņošu, ziņošu par jūsu nostāju atbildīgajam referentam, bet es domāju, ka Viņš jau to ir pieņēmis zināšanai. Lai nu neko Eiropas parlaments uh, arī ir uh, šajā uh, jomā ir pieņēmis lēmumu. Un tagad Karvekungs. Thank you, Mr. Paldies priekšsēdētāji. 14. februārī šajā pašā zālē Papadakis kungs, viens no parlamenta neatkarīgiem deputātiem, nosauca Izraelu par teroristu valsti Es toreiz eh, ārlietu diskusijas laikā iebildu, un šis jautājums tika arī nosūtīts birojam. Priekšsarātais gribētu jautāt, vai ir kaut kā risināta šī situācija, vai ir bijuši kādi pasākumi? Vēlos izteikties ļoti skaidri par šo jautājumu un par, ši, un par citiem līdzīgiem jautājumiem. Es neesmu iecerējis apklusināt politiskās debātas Eiropas parlamentā. Uh, Ja eh, par katru viedokli, kam jūs nepiekrītat, vēlties sankcijas, ja vien tā tie nav paziņojumi, kas pārkāpj Eiropas Savienības pamatprincipus, tad vienkārši mēs riskējam ar to, ka pārvērtīsim eh, Eiropas parlamentu par cenzūras vietu. Nekādā gadījumā es nevēlos apsmacēt visas šīs debatas. Jūs varat piekrist vai nepiekrist, bet ja. Uh, Uh, par, katru, par katrām debatēm, kur ir runa kā par kādu valsti, kur tiek kritizētas valstis vai personas, un ja nav runa par uh, šausminošiem pārkāpumiem, bet ja runa tikai par politiskiem uzbrukumiem, tad es nedomāju, ka tad jāpieņem kādas sankcijas. Tas attiecas uh, um, uz pilnīgi visām pusēm, runājot par jebkuriem jautājumiem. Vai nu ir izskanēji, esmu reaģējis, kad ir bijuši kādi nepieņemami paziņojumi, vulgāri uzsaucīja centieni, dažādi paziņojumi, kas pārkāpj Eiropas Savienības vērtības, esmu pieņēmis uh, sankcijas, bet šajā gadījumā es uzņemos atbildību par to, ka šajā gadījumā sankcijas nav nepieciešamas. Kristofora kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos šeit uh, izteikt kritiku Grieķijai un arī Kīprai attiecībā uz draudiem no Turcijas puses. Turcija apdraud mūsu vērtības un arī e, teritoriālos e, uzskatus, un tas būtībā ir uzbrukums Eiropas iedzīvotājiem, Eiropas e, sabiedrībai kā tādai Ja mēs nerīkosimies, tad Eiropas Savienības ticamība tiks uh, apšaubīta, jo Eiropas Savienības dalību valstu suverenitāte tiks apdraudēta un arī Eiropas Savienība kā tāda. Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai kaut kas jādara lietas labā, jo mēs, tas ir tikai laika jautājums, ka tiks izteikti draudi arī citām dalību valstīm. Arī Mogherīnī kundze um, nesen izteicās par Turciju un uh, dalību valstīm šeit pastāv draudi. Būtībā dalību valstīm tiek uzbrukts. Mēs aicinām uh, iestāties par solidaritāti, par cieņu un īstenot nepieciešamos pasākumus pret valsti, kas apdraud stabilitāti šajā valstī reģionā un vienlaikus sagaida mūsu atbalstu. Procesu. Paldies, Kristoforu. Protokols, kas apstiprināts 26. un 27. aprīlī, ir izplatīts. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav tādējādi apstiprinā protokolu. Kas attiecas uz politiskajām grupām, Soru